viens dalībvalsts uz otru, neizpildot uh, savus pienākumus. Nu. Viņi varēja izvēlēties eh, brīvi valsti, kur ir zemākais augu līmenis un mazākie nodokļi jāmaksā. Tāpēc ir nepieciešama noteikuma, kas aizsargātu strādājošo tiesības pārstruktūrēšanās reorganizācijas gadījumos. Tas ir ļoti svarīgi un rada uzticību. Esmu ļoti pateicīgs kolēģei Evelīnai Regnerei par to, ka neskatoties uz daudziem šķēršļiem, viņi sasniedz šo rezultātu. Lielākais sasniegums ir tas, ka no neregulētas situācijas esam nonākuši regulētā situācijā. Vadībai būs pienākums arotbiedrībām sniegt detalizēto atskaiti par reorganizācijas ietekmi uz darba apstākļiem un situāciju. Tas ir labi. Īpaša klauzula ļaus eh, iestādēm veikt pārbaudi par Ehm, reorganizācijas iemesliem. Tas arī ir labi. Tādējādi mēs ierobežosim paskatīšu firmu izveidi. Vai pat novērsim to? Dalību valstis nebija gatavas spērt soli vēl uz priekšu, viena iespēja ir palaista garām. Un tā nebija Eiropa, tas nebija šis parlaments, bet gan eh, dalību valstis kas tālāku lielāku aizsardzību strādājušiem neapstiprināja. Mēs atradām labus kompromisus, nācām klajā ar labiem ierosinājumiem par to, kā varam ieviest labākus, augstākus standartus. Šeit mēs redzam lielu nevienlīdzību starp uzņēmēju um, tiesībām un sociālo aizsardzību iedzīvotājiem. Teksts, par kuru balsosim rīt, ir pirmais solis pareizā virzienā regulētā situācijā. Es to atbalstīšu, bet mēs neaizmirsīsim, ka ir steidzami nepieciešams eh, pieņemt eh, līdz lemšanas eh, tiesisko regulējumu. Tā kā šī pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā man vēlas pateikties visiem kolēģiem par to, ka es drīkstēju strādāt kopā ar jums visu šo laiku. Paldies! Liels paldies! Un lai veicas turpmākajā darbā. Un tagad GUNKL vārdā Mārtiņš Šidrāns lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pirmkārt jau paldies jāsaka ēnu referentiem visiem un noteikti referentes kundzei par iestāšanos par strādājušu tiesībām. Man diemžēl gan jāsacina, ka labs parlamenta teksts trialogā ir uzlabots. Šoreiz jāsaka paldies padomēji, ka darba ņēmējiem pieeja informācijai, konsultācijām ir ticis apgrūtināts, tātad paldies ir pēdiņās. Un tā vietā, lai radītu skaidru, atklātu regulējumu pret peska, eh, paskastīšu firmām, arī eh, tas ir vērsts it kā uz lielāku mobilitāti, bet strādājošo tiesības tiek ierobežotas Un tāpēc mēs, kā kreisie, līdzīgi kā kolēģis, kas pirms manis runāja, prasīs uh, regulējumu līdz lemšanai, lai aizsargātu strādājušo tiesības vēl vairāk. Kītokset, eh, edustaja Širdevan. Paldies! Paldies! Uh... Eh, Širdevana kungam Svobodas kunga nav šķiet zālē. Radev kungs ir zālē, lūdzu, vārds jums. Благодаря, госпожо председател. Уважа... Paldies! Paldies! Komisārs kundze, kolēģe, esmu ļoti priecīgs, ka šodien mēs runājam par šo tiesību aktu, kas ir daļa no uzņēmumu tiesībām. Gribētu apsveikt arī Regneras kundzei un komisijai, kas ieklausījās mūsu argumentos runājot par pārobežu konverģenci. Mums nevajadzētu aizmirst, ka galvenais mērķis ir atvieglot kompāniju darbību. Galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus. Bieži vien šis process ir ļoti neefektīvs. Direktīva cels efektivitāti Eiropas biznesa vidē. Pārbaudes kas notiks šī likuma ietvaros, arī dažādie pasākumi pret ļaunprātīgu darbību ļaus monopoliem nedarboties tā, kā tie pieraduši. Mēs esam sasnieguši sabalansētību starp brīvību un strādājošo un akcionāru un kreditoru interesēm. Strādājošie ir jāinformē par sekām dažādām operācijām, un minoritāšu akcionāru tiesības arī ir jāizsargā. Kreditoriem būs skaidri garantiju par saviem ieguldījumiem. Paldies Radev kungam! Esam runātāju sarakstu pabeiguši. Neviens nevēlas runāt arī brīvā mikrofona ietvaros Jūravas kundzei. Vārds paldies! Gribētu pateikties par jūsu runām, par pozitīviem komentāriem. Likumi ir vajadzīgi, lai uzņēmumi būtu mobīli pareizā veidā, un to mēs gribējām sasniegt. Mēs gribējām ļaut ar šiem tiesību aktiem palīdzēt gan kompānijām, gan strādājošo intereses aizstāvēt. Tāpat arī akcionāru intereses eh, neļaut veidot šīs paskastījušu firmas un izvairīties no nodokļu maksāšanu ļoti komplicēts, sarežģīts darbs, kas ļauj prasīt mūsu zināšanas un politisko gribu. Es vēlētos novērtēt ne tikai to, ka mēs kopā strādājām tādā kompromisa garā, bet strādājam ļoti ātri, jo laika bija maz. Un mēs to esam izdarījuši. Paldies par sadarbību. Mēs faktiski kopā esam izstrādājuši labu sabalansētu priekšlikumu, un es ceru, ka rīt par to nobalsos pozitīvi šis parlaments. Paldies! Paldies Jurovs kundzei! Rēgners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tie, kas eh, labi pārzina sabiedrības tiesības eh, Eiropā, viņiem ir jābūt maratons krējējiem ar sprinta spējām. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gadiem ilgi strādājām pie šiem jautājumiem, lai beidzot tagad šeit Eiropai panāktu labus standartus. Mēs tiešām dienu un nakti līdz pat pēdējam plenārsēžu brīdim, kā mēs to redzam līdz pēdējai dienai, cīnījāmies, lai vēl tomēr šo paketi apstiprinātu. Tāpēc mans paldies tiešām komisārs kundzei, sarunvedējai no Rumānijas prezidentūras. Tāpat arī ēnu referentiem, kas bijuši ļoti konstruktīvi, un arī uh, darbiniekiem, kas man palīdzēja šajā darbā. Vēlos izmantot šo pēdējo minūti savā uzrunā, lai pateiktu, ka jā, šobrīd mēs esam daudz ko panākuši, bet nākošajam solim būtu jābūt horizontālam instrumentam nodarbinātājiem, lai viņi tiktu informēti un ar viņiem konsultētos, lai varētu arī ļoti elastīgi pielāgoties eh, dažādām situācijām. Kiitokset esittelijälle. Paldies. Pateicos mūsu referentei. Noslēdzam šīs debatas par svarīgu jautājumu. Balsojums būs rīt. Turpinām darbu. Tagad skatīsim Krasnodēvska kunga ziņojumu par Eiropas aizsardzības fondu. Došu vārdu referentam Krasnodēvska kungam. Jums četras minūtes, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos paust savu apmierinātību ar to, ka pēc trim trilogiem daudzu uh, stundu diskusijā mums ir izdevies izstrādāt daļējo vienošanos, par kuru balsosim rītdien. Šis darbs nebija vienkāršs. Ļoti daudz uh, bāžas bija saistītas ar šo fondu, bāžas, kas, manuprāt, bija absolūti nepamatotas. Visas šīs bailes un pretrunas joprojām vēl pastāv, un tas man tiešām pārsteidz, jo Man šķiet, ka tomēr esmu mēģinājis ņemt vērā dažādus argumentus, ko, iz, ko izteica dažādi kolēģi. Butikoferi kunga sacīto, Martēni kunga sacīto, mēģināja ņemt vērā uh, viņu argumentus, un man likās, ka šie kolēģi drīzāk bija apmierināti ar sasniegto rezultātu. Taču Izskatās, ka viņi tomēr apšauba šo tekstu. Balstoties te galvenokārt uz diviem argumentiem, kas viens ir ētiska rakstura un otrs saistīts ar deleģētajiem aktiem. Par ētiskajiem apsvērumiem uh, Tad te vairāk ir jautājums par to, vai tas neapšaubīs mūsu transatlantiskās attiecības, vai tas neapšaubīs nevainās mūsu attiecības ar NATO. Nu, šādus argumentus vairāk minēja kreisie spēki. Pat uh, Jā, arī jo, centriskās un labējās grupas arī minēja šos apsvērumus. Manuprāt, tas nav pamatot. Es uzskatu, ka izstrādātais kompromiss. Uzliek par pienākumu padomēji respektēt visus šos elementus, par ko esam vienojušies. Esmu arī pārliecināts, ka komisija, arī komisārs kundze ir apmierināta ar panākto vienošanos. Es tagad vēlētos varbūt uh, pavisam ātri uzskaitīt to, ko ir panācis Eiropas parlaments, proti, ka tā būs Eiropas komisija, ka tieši, kas tieši pārvaldīs šo aizsardzības fondu. Tālāk uh, arī attiecīgajām tehnoloģijām tiks atvēlēts atsevišķi budžets un netiešās izmaksas netiks ierobežotas. Ir arī preferenciāli nosacījumi, kas ļaus piedalīties fondā MVU. Tad arī ir nosacījumi, kas attiecas uz ļoti striktiem, striktām kontrolēm pār projektiem, kas tiks īstenoti pateicoties šim fondam. Tādējādi mums tiešām ir izdevies panākt ļoti daudz, arī no padomas, ja, piemēram, ja salīdzinām uh, to, kas ir paredzēts uh, fondam. Un fonda īstenošanai. Man īpaši svarīgi ir tas, ka esam arī panākuši to, ka uzņēmums uh, kuras kontrolē valstis, pret kurām ir uh, vērsta Eiropas Savienības sankcijas, ka šī uzņēmuma nesaņems finansējumu. Tad mums ir arī pa, izdevies panākt to, ka atsauce uz šo aizsardzības fondu atbalstu. Tas ir ļoti svarīgi, jo aizsardzības fonda mērķis nav militarizēt Eiropas Savienību vai veicināt ieroču eksportu. Nē, šeit mēs vēlamies atbalstīt pētniecību un attīstību bruņojumu jomā. Es esmu pārliecināts, ka šis aizsardzības fonds ļaus radīt nepieciešamās augstas kvalitātes aizsardzības tehnoloģijas. Tas ir vissvarīgākais. Nu, tas, ko mums neizdevās šeit iekļaut, Tas ir atrunāts šajā delģētajā aktā, bet nu, tāda ir šī situācija. Mērķis bija nodrošināt, lai aizsardzības fonds jau būtu darboties spējīgs kopš sākot ar 2021. gadu. Būtu noteikti vēl minēmi papildus apsvērumi, taču gribēju teikt, ka mēs esam saglabājuši to, kas ir vissvarīgākais un kreiso argumenti šeit nav īsti pamatoti. Lielas paldies referentam! Un tagad AFET komitejas vārdā Makalister kungs lūdzu. Sehr verehrte Frau Präsident! Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze! Ar Eiropas aizsardzības fondu Mēs speram lielu soli uz priekšu, lai apvienotu spēkus pētniecībā, aizsardzības jomā un tādējādi efektīvāk organizētu mūsu aizsardzību. Kā referents ārlietu komitejā var uzsvērt vienu punktu šeit. Eiropas aizsardzības fonds rada pamatu labākai sadarbībai aizsardzības jomā. Arī tas būtu jāturpina apvienojot eh, spēkus. Tādējādi mēs varēsim mazināt nepieciešamo bruņojumu, izmantot to efektīvāk un efektīvāk līdz ar to arī izlietojot nodokļu maksātāju naudu. Mēs uzlabosim savas aizsardzības spējas un līdz ar to arī mūsu pilsoņu aizsardzību. Tāpēc aicinu visus kolēģus rītdien pusdienlaikā balsot par šo ziņojumu. Paldies! Kiitos, edustaja McAllister. Ja nyt... Paldies McAllister kungam. Un tagad komisijas vārdā Benkovskas kundze. Kolēģi, ir labi, ka mums ir iespēja vēlreiz pārunāt Eiropas aizsardzības fondu. Tas mainīs ļoti daudz ko saistībā ar sadarbību šajā jomā Eiropā. Darbs ir bijis ļoti intensīvs, gan intra, gan uh, trialoga ietvaros. Ceru, ka parlaments rīt nobalsos par pirmo lasījumu. Mērķis ir veidot aizsardzības savienības elementus, taču sarunas itre kurā jūs visi piedalījāties, ziņotājs, Kasandemska kungs, Grostets kundzi un daudzi citi, un Makalesters, protams. No vienas puses tas veidos mūsu strateģisko autonomiju, attīstot mūsu spējas, taču galvenais tas cels izdevumu efektivitāti. Mēs kofinansēsim industriālos projektus, sadarbību aizsardzības jomā, celsim konkurētspēju un inovāciju līmeni. Šādā veidā veidojot Eiropas tehnoloģisko autonomiju. Tas, protams, nekādā veidā nav pretstats NATO, bet komplementārs projekts. Šeit ir daudzas iezīmes, par ko parlaments ir uzstājis. No komisijas perspektīvas Eiropas likumi būs spēkā, būs Eiropas pārvaldība, kas komisijai ir ļoti svarīga, jo šeit parādās Eiropas Savienības budžets komisija īstenos darbības ar šo fondu, mēs stiprināsim arī fonda izmantošanas iespējas, arī skaidri noteikumi finansēsim tikai Eiropā bāzētas kompānijas, kas nodrošina drošību informācijas, piegādas un neizpaušanas ziņā. Mēs, protams, nevienu neizslēdzam no mūsu alianses, taču veidojam nosacījumus sadarbībai. Lai tiktu aizsargāts Eiropas intereses, šie nosacījumi ir līdzīgi tiem, kādi ir mūsu uzņēmumu darbībai trešajām valstīm. Sadarbība ir pamats visam fonda darbības nolikumam. Būs specifiski noteikumi, kas veicinās vidējo un mazo uzņēmumu iesaistību. Šeit varēs piedalīties arī mazie ražotāji. Ceturtais juridiski noformulēts, ka darbības būs saistītas ar nacionāliem un starptautiskiem likumiem, tāpat arī ar ētiskajiem principiem. Parlaments vēlējās, lai komisija izstrādātu ētikas likumus, kas tiks izmantoti novērtējumam. Fonds izslēdz arī darbību letālo autonomo ieroču izstrādēji bez cilvēka uzraudzības. 8% no budžeta tiks izmantoti arī specifiskajiem ieročiem. Kompromisa teksts, manuprāt, ir radis labus risinājumus, un ikgadējās programmas tiks izmantotas izveidotas īstenošanas likumu ietvaros. Darba programma tiks izstrādāta, piemērota nepieciešamajiem apstākļiem katru gadu. Komisija šo jautājumu pārunās ar parlamentu. Tas nav nekas unikāls aizsardzības jomā. Ir citas programmas, citi priekšlikumi, kas izmanto īstenošanas likums, ko savukārt parlaments ir atbalstījis. Paldies! Paldies komisārei! Budžeta komisijas vārdā Lamasūra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētā komisārs kundze, kolēģi. Budžeta komitejas vārdā vēlētos apsveikt visus, kuriem pateicoties mēs esam um, vienojušies par šo daļējo vienošanos, un arī paldies komisāras kundzei budžeta komitejai. E, šī vienošanās ir tiešām ir viens no inovatīvākiem projektiem, kādu iekļaujam daudzgad finanšu schēmā. Mēs esam cīnījušies gadiem ilgi, lai aizsardzībai tiktu atvēlēta Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. Esmu par to īpaši priecīgs. Par to, ka arī šajās programmās ir piekļuva arī Invest EU instrumenti. Arī tad rītdien plenārsēdē tas ir jāakceptē. Un tad arī ar šo projektu mēs nosūtam ļoti spēcīgu politisko signālu. Tas ir valstu suverenitātes centrā. Šī um, programma norāda uz to, ka uz Eiropas Savienību tiek arī pārnest vairākas kompetences, lai nodrošinātu lielāku drošību ar mazākām izmaksām. Paldies! Liels paldies Lama Sūri kungam. ETP vārdā Francoās Grostet lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze, gudētā komisāras kundze, kolēģi. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās šeit plenārsēdē pēc 25 gadu darba Eiropas parlamentā, un šovakar priecājos, ka tieši runāju par Eiropas aizsardzības fondu. Es ceru, ka šis fonds būs papildus Eiropas integrācijas rīks, veicinot sadarbību. Jebkurā gadījumā šis ir vēsturisks brīdis. Izmantošu iespēju, lai pateiktos referentam. Uh, Uh, Krasnodebska kungam, īpaši komisārei Bjankovskai, kura mums arī ļāva uh, ļoti ātri vienoties. Ļoti ilgu laiku daži tiešām bremzēja progresu, lai varētu izstrādāt patiesu Eiropas industriālo politiku aizsardzības jomā, bet mazākā trīs gadu laikā paveicām to, ko neviens nebija iedomājies. Tādējādi rēķinos ar visiem konstruktīviem Eiropas spēkiem, lai varētu akceptēt šo ļoti labo vienošanos un rēķinos ar nākamo Eiropas parlamentu, lai tiktu uh, apstiprināts 13 miljārdu eiro budžets. Nākamajam eh, finanšu periodam ir jāpiesaist inovatīvākie projekti no rūpniekiem un dalību valstīm. Šīs fonds ir tieša atbild uz līdzpilsoņu bažām, vai tas būtu par ētiku vai par. Uh, um, robotu aizliegumiem, un mums ir ļoti spēcīgi argumenti arī pret, pret pacifistu ideoloģijām. Uh, Un visbeidzot, šīs fonds ir arī iespēja Eiropai ņemt likteni savās rokās, stiprināt tehnoloģisko strateģisko kapacitāti. Eiropas Savienībai mēs piešķiram lielu neatkarības kapacitāti ar finansējumu, kas tiks uh, virzīts Eiropas uzņēmumiem. Mums ir uh, jābūt strateģiski neatkarīgiem, tas ir ļoti svarīgi arī citās jomās - veselības, kosmosa, enerģijas, pārtikas jomā, protams, aizsardzības drošības jomā, jo aizvien nestabilākā pasaulē mums vispirms ir jārēķinās uz mums mūsu pašu spēkiem. Tikai tādā veidā varēsim izveidot spēcīgu Eiropas Savienību, kas ļaus labāk aizsargāt, nodrošināt arī valstu drošību globalizētajā pasaulē. Paldies! Paldies, Grostets kundze! Un lai arī tad jums ir uh, ļoti uh, uh, veiksmīgi arī dzīve pēc Eiropas parlamenta darba. Un Martēna Kungs, lūdzu, SMD vārdā. Merci, madame la présidente. Évidemment que je comprends. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es saprotu, kā komisija un padome ļoti priecīgi par šo projektu un vienošanos. Viņi ir panākuši to, ko viņi gribēja, ka nav deleģētie akti. Varbūt dažiem tas liekas tāds tehnisks jautājums, bet man tas tāds nav. Uh, jo gala beigās te runa ir par Eiropas parlamentu kontrolas pilnvarām un par pilsoņu kontroli par šo 13 miljārdu eiro programmu tik jūtīgā jomā. Nu jā, te daži runā par detaļām. Un es atbalstu grozījumus, par ko balsosim rītdien īpaši 7. pants par ētiku un par dažu ieroču aizliedzību, 11. pants piemēram. Mēs nevaram vienkārši atsaukties tikai uz starptautiskām tiesībām, jo tas nav skaidri. Uh, Piemēram, baltais fosfors, kas tiek izmantots eh, regulāri, tas tiek atļauts, bet ja mēs to nediskriminēti izmantojam, tad eh, Ženēvas konvencija to aizliedz. Startautiskā sabiedrība jau arī Gāzes joslā ir izteikusi nosodījumu par tā izmantošanu, arī par vainētu urānu. Arī Bēļģijā, piemēram, tiek paredzēts krimināls sots tā izmantošanā, bet startautiskajās tiesībās tas netiek aizliegts. Izsakot, ir e, ļoti konkrēti jāuzskaita bruņojums, kurā mēs nevēlamies investēt Eiropas Savienībā. Un visbeidzot par ieroču eksportu. Tas nav pieņemami, ka Eiropas parlaments varētu apstiprināt padomus vēlēto pieeju par to, ka dalību valstīm ir simtprocentīgi teikšana, jo šādi interpretācija interpretācija ir pretrunā ar kopīgās nostājas astoņiem kritērijiem. Kopš 2008. gadu neņem vērā to, ka visas valstis ir ratificējuši ieroču tirzniecību konvenciju. Jums tās ir detaļas, bet man tie ir ļoti būtiski jautājumi. Paldies! Kiitokset edustaja Martään. Liels paldies uh, Martēna kungam un tagad Aldi grupas vārdā Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es vēlos vispirms pateikties referendam Krasno Debska kungām par paveikto darbu, par pacietību. Es neiedziļināšos tehniskajā saturā, kas ir šai ļoti svarīgajā priekšlikumā. To visu jau uzskaitīja referents un arī komisāre. Es gribētu politiskāk izcelt to, cik ļoti svarīgs ir šis uh, solis uz priekšu Eiropas Savienības vēsturē jau kopš uh, 54. gada mēs uh, uh, atgriežamies uh, arī pie šīs neveiksmes, un tad nu, mēs tagad no jauna izveidojam šo kopienu. Šis ir ļoti suverēns jautājums. Te, tas ir arī jautājums par dalību valstu solidaritāti, izveidot fondu, lai mēs pētniecības attīstības jomā aizsardzībā nedublētu darbu, samazinātu uh, arī eh, izdevumus pasaulē, arī pie mūsu robežām aizvien ir eh, nestabilāka, mums ir jāstiprina mūsu drošība. Un tieši šī iemesla dēļ eh, arī tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Fonds arī labāk pavēļos, ļaus integrēt um, aizsardzības rīkus. Protams, tas nav vienkārši tehnisks vai budžeta jautājums, tas ir ļoti svarīgs integrācijas process uz priekšu. Nožēloju, ka tiek prezentēti grozījumi tikai un vienīgi, lai kompromitētu vienošanos jaunā vienošanos, kas ir panākt trialogos. Eh, garantijas vienošanās ir gana spēcīgas. Un eh, nav pieņemami, ka līdzekļi šim jautājumam netiek atvēlēti atbilstīgi. Tie, kuri tic spēcīgākai integrācijai, uh, Mobilizēsimies drošākai Eiropai, kas aizsargā pilsoņus, atbalstīsim jauno aizsardzības fondu. Rītdien liksim pirmo aizsardzības Eiropas akmeni, lai mēs varētu nodrošināt industriālo strateģisko neatkarību aizsardzības nozarē un labāk nodrošināt pilsoņu aizsardzību. Paldies! Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten, um... Paldies, Rikē kungs! Un tagad goja vārdā Marijas Matijas kundze, lūdzu, vienu minūti. Esta, de facto, uma questão muito complexa. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Investīcijas tas ir ļoti labi. 3 miljārdi eiro Eiropas aizsardzības fondam. Tas nozīmē 3 miljārdus tērēt Eiropas projektam. Nu, tā nav nauda, kas tiek atvēlēta, lai uzlabotu līdzpilsoņu dzīves, bet drīzāk, lai strādātu ieročus. Nu, principā šeit mēs runājam par ieroču tirzniecību. Cilvēki vēlas tiesības un vairāk valsts pakalpojumu, ilgspējīgāku nākotni. Nekas neliedz dalību valstīm uh, brīvprātīgi aizsardzības jomā sadarboties. Mums nav nepieciešama vēl viena budžeta pozīcija, kam nav nekāda sakara ar uh, mērķiem, kas ir atrunāti līgumā, un tas mums maksās krīt vairāk nekā 3 miljārdus. Paldies! Kītos, Erustija Matijas. Pateicos Matijas kundzei. Un tagad uh, zaļo vaļā būtu tikko ferkungs. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājas kundze, komisārs kundze, godātie deputāti. Tas, ka mēs kopīgi Eiropā darīsim vairāk kopīgai drošībai, ir izējas punkts manai argumentācijai. Tāpēc aizsardzības fondam var būt pozitīva loma. Bet šajās sarunās mēs nesasniedzām to, kas būtu bijis iespējams dublēšanās un neefektivitāte turpināsies bruņojuma iepirkumos. Tika izniekota iespēja. Pirmkārt, jau nebūtu pārmetums referentam, jo man jāsaka, ka man pat bija dažkārt pārāk jautri ar viņu diskutēt par NATO iejaukšanās realitāti. Bet no Rikē kunga un Grostetas kundzes es redzēju tikai Francijas bruņojuma lobija interešu aizstāvēšanu un militāristiskas ideoloģijas bīdīšanu. Tas, kas mums šobrīd šeit ir redzams, ir aizsardzības fonds, kur ētiskie apsvērumi ir tikai fasāde, tukša fasāde. Aizsardzības fonds, kur, kā Martēna kungs pareizi norādīja, pilnīgi bez jebkādas parlamentāras kontrolas tērēs 13 miljārdus septiņos gados. Aizsardzības fonds kas nodrošinās to, ka mums būs lielāki bruņojuma eksporta apmēri. Šāda Eiropas parlamenta paškastrācija ir vienkārši kauns. Bet viena lieta gan ir labi izdarīta. Nebūs naudas slepkavu robotiem, bet ar to nepietiek. Tāpēc mēs nepiekritīsim un nebalsosim par. Un es vēlos vēlreiz brīdināt par ideoloģiju saistībā ar strateģisko autonomiju. Tie, kas šādā veidā cenšas definēt Eiropas aizsardzības politiku, runā neatbilstoši realitātei. Tā ir iedomāta uh, fantāzija. Paldies Butikofer kungam. Tālāk. Nākamais runātais - Jonatans Buloks. Divas minūtes. Priekšsēdētājs Kunze. Lai aizsargātu Eiropas pilsoņus, Junkera komisija ir gatava finansēt par 13 miljārdiem dažādus projektus - satelītu komunikācijas, agrīnās brīdināšanas sistēmas, jūras uzraudzību. Eiropas Savienība kļūst par totalitāru un pat militāru savienību komisija šo projektu ietērp miera drānās taču faktiski šeit tiek veidota Eiropas armija. Makrona kungs arī aicināja uz to, lai aizsargātu Eiropu. Kā tad var runāt par federālu militāru projektu 27 nācijas, 24 valodas? Kā Tečers kundze kādreiz teica, jums nav naudas, tikai tā nauda, ko cilvēki pelna kad eiro ir krīzē un nepieciešams samazināt izmaksas, vajadzētu domāt par pilsoņu interesēm, par konkurētspēju, par karbonu jautājumiem. Eiropas armija ir vistrakākais, kas varētu būt. Atšķirībā no Krievijas un Amerikas, mēs neesam vienots darbinieks šai laukā. Brexits valdība Itālijā lielā mērā runā pretī federālistu integrācijai. Manuprāt, tas, ka nevēlēti birokrāti pieņem lēmumus par mieru un karu, par aizsardzību, ir nepieļaujami. Mēs esam pret Eiropas armiju un cerams, nacionālās valstis sapratīs, ka dodot varu komisijai ir kļūda. Tā kā šī ir pēdējā runa, aicinu jūs neveidot Eiropas supervalsti, Eiropas armiju, no tā nekas labs neiznāks, un ceru, ka nākošā parlamenta uh, locekļi atgriezīsies pie nāciju valsts un demokrātijas principiem. Paldies Bulaka kungam! Un lai jums veicās nākotnē! Un tagad individuāli runātāji Buzeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs liekam uzsvaru uz Eiropas Savienības aizsardzības pīlāru stiprināšanu. Bet par pamatu ņēmām NATO. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Tas ir svarīgi drošībai, aizsardzības jomai, bet nodrošinās arī attīstību šajā jomā Eiropas Savienībā. Es esmu Rūpniecības komitejas priekšsēdētājs un man prieks, ka mēs stiprinam mūsu uzņēmumus šai nozarē. Mēs vēlamies, lai šajā fondā varētu darboties pēc iespējas lielāks Eiropas uzņēmumu skaits, lai būtu arī um, pamudinājumi dalību valstīm eh, meklēt kopīgus risinājumus. Tāda arī bija eh, tā esence no konstatējumiem starptautiskā konferencē par šo tematu. Pateicoties eh, šīm fondam, to mēs arī varēsim sasniegt drīz vien Eiropā varēs daudz iegūt no inovatīviem risinājumiem, kas izrietēs no darba, ko paveiks fond, ar fondu atbalstu. Vēlos pateikties eh, par sadarbību ar komisārs kundzi. Paldies referentam Krasnodebska kungam. Jūs ļoti labi tikāt galā ar ļo, šo ļoti grūto dosie. Paldies visiem ēnu referentiem. Paldies īpaši Francoāzai Grostet kundzei, kas bija referente iepriekšējā sasaukumā par līdzīgu tēmu. Šis ir ļoti nepieciešams solis pareizajā virzienā. Paldies, Buzekungs! Tālāk Viktors Bostināru, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Într-o lume... Paldies! Paldies! Uh priekšsēdētāji, tātad runājot par šo multipolāro pasauli, par to, ka ir jauni um, apdraudējumi, ļoti svarīgi Eiropas Savienībai konsolidēt arī savu lomu pasaules līmenī, lai mums tiešām būtu nopietna ietekme un efektivitāte. Aizsardzības politika ir prioritāte visiem mūsu pilsoņiem tieši šī iemesla dēļ. Mēs esam pieņēmuši šo tiesību aktu. Es ceru, ka rītdien tas tiks pieņemts. Tādējādi mēs vēlamies īstenot uh, Eiropas Savienības pasaules stratēģiju, šī tiesība akta mērķis, uh, par ko notika ļoti efektīvas un labas sarunas ar padomu, ir izveidot Eiropas aizsardzības fondu daudzgadu finanšu schēmā laikā no 2021. līdz 2027. gadam. Šādā veidā mēs. Uh, Vēlamies arī reaģēt uz aizsardzības un drošības jautājumu prioritāti Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies arī atrisināt aizsardzības nozares fragmentāciju, lai varētu izvairīties arī no pārklājumiem un efektīvumu zu zuduma tad o, arī ir jāatbalsta bruņojuma iegādes o, o, <clears throat> projekti. Man, man politiskā grupa Eiropā arī iestājas pār efektīvāku aizsardzības rūpniecību Eiropas Savienībā, lai mēs varētu izveidot integrētu iekšējo tirgu, lai tur iekļautos arī pētniecības un attīstības rīki aizsardzībai. Godātie mm, kolēģi, uzskatu, ka šis process ir jāturpina ir jāiestājas pār multilaterālo pieeju, bet balstoties uz noteikumiem, kāds ir atrunāts ANO hartā jākonsolidē arī sadarbība ar NATO, kas ir vienīgais mūsu kontinentu drošības <clears throat> garants. Man bija tas prieks arī strādāt pie šī dosie pēdējo gadu laikā. Es atļaušos um, aicināt jūs rītdien balsot par šo. Šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamenta plenārsēdē un tādēļ izmanto gadījumu, lai jums pateiktos par visu, ko ļāvāt man šeit paveikt 12 gadu laikā. Grostets kundze, būsim pacifisti realisti, bet nebūsim naivi. Paldies! Kītos, erustijā eh, Bostināru. Jā, sit... Paldies Bostināru kungam. Žau Ferreira tālāk, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, 3 miljārdi eiro ir tā summa, ko Eiropas Savienība vēlas trenēt, tērēt militāram kompleksam Eiropā. To varētu tērēt cīņai ar nabadzību, palielinot publiskos tēriņus vai sociālajai ekonomiskai kohēzijai, bet tā vietā mēs veicināsim karadarbību, finansēsim militāro industriju un turpināsim virzību uz militārismu, kas tikai rada bažas tiem, kuri mīl mieru. ideja pamatā ir bijusi galvenokārt veicināt militāru pielietojumu pētniecības rezultātiem. Šis ir labs piemērs tam. Cilvēki, kas vēlas karu un vēlas stiprināt militāro um, industriju, viņi nav draugi mieram. Tas nav Eiropas Savienības interesēs. Metīsim šim mieru, sāksim darīt lietas citādāk, strādāsim, lai panāktu mieru, nevis karu. Paldies Ferēras kungam! Britikofer kungam ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemat šo jautājumu? Ferreiras kungs. Ferreiras kungs. Zilās kartītes jautājums jums. Es runāju somu valodā. Vai jūs saprotat, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, Butikafer kungs, 30 sekundes jautājumam. Paldies! Ferēras kungs, man tas likās ļoti interesanti, kā jūs tikko izteicāties pret tā saukto Eiropas Savienības militārismu. Kā jūs izskaidrosiet to, ka no jūsu frakcijas, no GOE, visus šos mēnešus neviens, neviens deputāts, neviena deputāte pat neieradās, lai piedalītos kaut vai diskusijā, kā jūs varat šeit vērsties pret militārismu, ja neesat pat mājas darbu izpildījuši? Kiitos, ja sitten vastaus kolme. Paldies. Tagad atbilde. Butikofer kungs, mana grupa neatbalstīs šādu tērēšanu aizsardzības fondam, kas vēlas tērēt 3 miljārdus ieročiem. Mana grupa to neatbalstīs. Lai balso cilvēki no jūsu grupas, tātad no sociālistiem, no labējiem. Es saprotu, kāda ir struktūra šajā iestādē. Mēs esam mazākumā, jā, bet agrāk vai vēlāk tas mainīsies. Un mums būs nepieciešams apturēt šo virzīšanos uz militārismu Eiropas Savienībā. Vācu zaļie bieži vien gājuši roku rokā ar šiem militārajiem e, atbalstītājiem. To jūs zinat no savas partijas vēstures. Paldies tālāk, Taranda kungs. Kītos, arvoisa puheenjohtaja. E, Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu savu kolēģi Bitikoferu kungu. Es parasti atbalstu viņa ieskatu arī attiecībā uz Ķīnu un citiem jautājumiem, bet šoreiz uh, Kaut arī viņa kritika attiecībā uz šo priekšlikumu ir ļoti precīza, viņš varētu, es ceru, piekrist man, ka EDF nāk mazliet par vēlu. Jo mums jau sen vajadzēja pieņemt regulējumu attiecībā uz kopīgiem Eiropas aizsardzības spēkiem, un ar to es domāju, kā pilāru NATO organizācijas ietvaros. Tas būtu spēks, ko tieši draudu gadījumā Eiropas Savienība varētu izmantot. Uh, Krasnodebskunga ziņojums par eh, nosacījumiem eh, attiecībā uz šiem spēkiem, nu, tur šis būs tikai pirmais solis. Balokungam vēlos norādīt, ka Eiropas aizsardzības spēki tiks izveidot. Viņi runās angliski, bet, diemžēl, Brexit rezultātā viņiem nebūs britu komandieri, bet šie spēki būs. Ferērs kungam teikšu 3 miljārdi eiro ir e, nieki, Igaunijas budžets ir lielāks. Paldies Tarankungam. Nākamais Fabio Kastaldo divas minūtes. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Rītdienas balsojums par Eiropas aizsardzības fondu notiks pēc ļoti gāra sarežģīta darba, te pateicos kolēģim Krasnodevska kungam. Neatkārtošu visu šo procesu, biju ēnu referents un ļoti uzmanīgi strādāju pie šī jautājuma. E, uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir strikti jāuzrau kopā ar komisiju to, kā tiks at attīstīsies aizsardzības fonds rītdien. Un nebeidzas, bet sākas jauna industriālā fāze aizsardzības uh, procesam. Eiropas parlamentam ir jābūt spēlētājiem un nevis skatītājiem. Deleģētie, mēs esam par deleģētiem aktiem, nevis par īstenošanas aktiem. Ļoti daudz laika atvēlējām, lai varētu vienoties. Daži grozījumi arī tika pieņemti decembrī plenāra sēdē. Eiropas parlamentam ir jāliek sadzirdēt savu balsi, runājot par attīstību un par Eiropeisko aizsardzības fonda vīziju, lai visi uzņēmumi varētu vienlīdzīgi konkurēt, spēj piedalīties arī konkursos, lai izstrādātu tehnoloģijas. Es ceru, ka būs atklāti konkursi. Kā mēs par to balsojām šeit, Eiropas parlamentā decembrī, arī grupa mēs paudām uh, Eh, dažādas arī eh, šau, kritika par dažiem aspektiem un arī atgādinājumu, ka mēs nevēlamies tādu fondu, kas finansē eh, divpusēju sēdarbību, kam nav nekāda pievienotā vērtība. Negribam, lai aizsardzības fonds padarītu sarežģītu industriālo sēdarbību arī ar trešajām valstīm, īpaši strateģiskajā ražošanas jomā. Lai attīstītu arī mūsu kapacitāti, negribam, lai uzņēmumi, kas strādā Eiropā un kas ir ražošanas ķēdē, tiktu izslēgti. Tātad saskaņā ar to, par ko balsojām Eiropas parlamentā, mēs negribam, lai aizsardzības fonds finansētu masu iznīcināšanas ieroģi bez uh, cilvēku kontrolas. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, sakot, ka tas runā par ātrumu. Ja mēs vēlamies izveidot uh, Eiropas uh, armiju, tas uh, nav atbilstīgi šim fondam un līgumam. Atgādinam to, cik svarīgi ir respektēt arī kopīgo nostāju par ieroču eksportu. Un tad aizsardzības fondam ir jābūt tādam, kas atvieglo sadarbību starp Eiropiešiem, tā skaitā maziem vidiem uzņēmumiem, kas arī padara efektīvu aizsardzības tirgu, kas mazina izdevumus. Uh, Un lai šis fonds nebūtu pret citiem vai lai aizsargātu specifiskus tirgus, nē, šim fondam ir jāsaprina mūsu industrija un jābūt atvērtiem sinerģijām ar citiem spēlētājiem. Visbeidzot, lai aizsardzības fonds varētu arī pārvarēt arī tos trūkumus, kas ir mūsu aizsardzības jomā, neaizmirstot arī to, ka gala lietotāji būs mūsu sievietes vīrieši. Paldies! Thank you very much, colleague. I... Paldies, kolēģi! manuprāt, tulki brīnišķīgi tika galā, bet e, ir ierobežojumi pat tam, ko viņi spēj izdarīt. Varbūt nākamreiz tomēr runāsiet mazliet lēnāk. Nākamais runātājs - Mihails Gālērs. Paldies! Man prieks, ka beidzot Eiropas Savienības līmenī mēs varam sniegt būtisku ieguldījumu, lai labāk aizsargātu mūsu pilsoņus no ārējiem apdraudējumiem. Tas ir pamats šī fonda izveidēji esošā drošības situācija un nepieciešamība darīt vairāk. Žēl, ka gan kreisajā, gan labajā spārnā ir spēki, kas vēlas eh, liekt mūsu pilsoņiem šo iespēju. Tas ir nevērīgi, nolaidīgi pret mūsu pilsoņiem E, pilsoņiem, arī pret mūsu karavīriem, kas šobrīd zem Eiropas Savienības karoga, piemēram, Malī vai Somālijas piekrastē vai Vidusjūras tūmā dien. Un tas palīdzētu karavīriem droši atgriezties mājās pie savām ģimenēm. Uh, Vēršos pie komisijas eh, un padomas. Jums nākotnē būs jāpierāda, ka paredzētie 13 miljoni Eiropas aizsardzības fondam tiešām tiks izmantoti kopīgiem pētnieciskiem produkt, eh, projektiem, eh, kā arī kopīgiem iepirkumiem. Jums ir jāpierāda, ka 210 miljārdi eiro, kas ir jūsu valstu bruņojuma vai finansējuma budžetā tiks labāk iztērēti nākotnē. Vai runājot par eh, FKS vai par eh, tanku iepirkumiem. Eiropas Savienības baltā grāmatā būtu jāskaidro, kam tas viss vispār ir paredzēts. Strateģiskā autonomija eh, ir šobrīd lietotais jēdziens, bet no tā ir jāveido stratēģija, lai mūsu pilsoņi un arī nozares saprastu, uz kurieni mēs virzamies. Rītdien balsosim par šo fondu, bet tas ir tikai pirmais solis. Un priecājos, eh, priecāšos redzēt, kā Udo Bulmans eh, balsos rīt. Eh, priekšsēdētājs otrai lielākajai frakcijai šajā iestādē. Paldies Gālerkungam. Nākamais runātājs Darjušs Rozatī, pusotru minūtu pani predsedajúca šanovná pani komisárka. paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Šodien mēs uh, runāsim par lietu, kas ir ļoti svarīga Eiropai. Runa ir par publiskajiem iepirkumiem, bruņojumam. Tā šobrīd ir ļoti uh, tāda fragmentēta joma. 7% vidēji tiek tērēti pētniecībai, pārobežu kontekstā, pārobežu projektos tas tiek tērēts. Kopumā tēriņi Eiropā ir divreiz lielāk nekā Krievijas federācijā, piemēram. Bet dalību valstīm ir īpaši sadarbspējas jomā daudz, kas vēl būtu jāpaveic. Drošība ir mūsu prioritāte, ir jauni izaicinājumi, piemēram, Krievijas federācijas agresīvā politika. Jāatceras arī islāmistu fundamentālistu drauds. Tāpēc mums aizsardzības kapacitāte būtu jāstiprina Eiropā, un Eiropas aizsardzības fonds ir instruments, ar kuru tas būtu iespējams. Protams, ka izšķirošā šeit būtu sadarbības eh, izšķirošais būtu sadarbības jautājums, un mēs saprotam, ka fonds tiks piepildīts ar 13 miljārdiem eiro, un ar to mēs, protams, varēsim virzīt uz priekšu attīstību, izstrādi, pētniecību, bet ir nepieciešams rast arī līdzsvaru šīs naudas sadalīšanā. Visām dalību valstīm būtu jāiegūst kaut ko, uh, no šī fonda. Polijā arī ir liela e, aizsardzības nozara, būtiska daļa no tā. Paldies Rosatī kungam. Tālāk e, brīvā mikrofona procedūra. Pirmais pospešilkums, lūdzu. Ko ir pēkņē, paņi predsedājīcī, jāsam. Paldies. Es klausījos uz diskusiju ļoti uzmanīgi un atbalstīšu šo priekšlikumu. Tas, manuprāt, ir ļoti noderīgs. Šie ieguldījumi stiprinās mūsu aizsardzības spējas, stiprinās mūsu aizsardzības industriju un būs pozitīvs ieguldījums kopumā. Šādi projekti nevar apdraudēt mūsu sadarbību ar NATO Tā nevar būt alternatīva NATO. Mēs Čehijā domājam, ka sadarbība ar NATO ir vitāli svarīga. Tātad ļoti labs projekts, bet NATO sadarbība ir vissvarīgākā. Paldies Pospišīla kungam Mariešu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 13 miljārdi Eiropas aizsardzības fondam. Tas nozīmē, būs mazāk nauda veselībai, infrastruktūrai, apmācībai, nabadzībai, tās apkarošanai. Es domāju, ka šī nauda nāks par labu lielajiem aizsardzības uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Tie tirgo ieročus Saudijai vai Turcijai. Donalds Trumps runājot par šiem jautājumiem, domā par savu kabatu, un mēs arī tagad tā domājam. Mēs kļūstam arvien militarizētāki, un praksē tas nozīmē, ka mums būs arvien vairāk militāro uzņēmumu, kas tirgos savu produkciju trešajā pasaulē. Naudu vajadzētu vairāk veltīt attīstībai. Paldies! Paldies Mariešu kungam! Dobrovičas. Jā, šis solis kuru pieminēja Tarankungs, Grostets kundze, Rikē kungs, visiem jums varu pateikt, eh, mēs zinām, ko kurš vēlas sasniegt. Vācija pēc eh, kara nonāca amerikāņu kontrolē un eh, vēlas tagad Eiropas armiju, lai no tā, no tā atbrīvotos. Bet kāda jēga polijai no tā? To es nesaprotu. Mēs atsakāmies no suverenitātes atkal kontrolas pār savu armiju ar šīm kopīgajiem iepirkumiem un pētniecību. Tas nozīmē, ka mēs autonomi vairs nespēsim rīkoties. Tas ir draudz. Pagājuši gadu to komisija arī skaidroja. Man ir jautājums, kā tad tas viss darbosies? attiecībā uz mūsu neatkarību. Nu, mums tur kaut kas ir jādara. Kiitokset, edustaja Sosniers, ja nyt sitten voi... Paldies Sosnierca kungam. Un tagad dosim vārdu komisārei Bienkovskai. Paldies! Paldies visiem! Gribētu pateikties par jūsu komentāriem, novērojumiem. Gribu teikt, ka šis nav viegls jautājums, par ko diskutēt un par ko vienoties starp trīs institūcijām Gribētu pateikties jums visiem, kas strādājāt, meklējot risinājumus tehniskajiem aspektiem. Runāšu tikai par diviem. Pirmais par sadarbību. Daudzi no jums runāju par sadarbību un par naudas apjomu. Teikšu vēlreiz, sadarbības trūkums aizsardzības sektorā ir ļoti dārgs 20 līdz pat 100 miljardiem gadā. Tas ir sadarbības trūkuma radīts zaudējums. Otrs jautājums par eksportu. Līgums ļoti skaidri nosaka, Tā ir dalība valstu kompetence, un mēs nemainām to nekādā veidā. Mēs nepalielinām eksportu ieroču jomā. Mūsu mērķis ir samazināt mūsu atkarību no trešajām